diplomātiskām iestādēm, ar tiesību sargojušajām iestādēm. Tikai tā mēs varēsim gūt panākumus cīņā pret terorismu. Paldies! Paldies! Paldies, Maņas kundzei! Līdz ar to ir pabeigtas viens minūtes uzstāšanās un pievērsīsimies darba kārtības nākošajam punktam. Tas ir Dekeizer kundzes ziņojums veselības aprūpas sistēmas subsahāras Āfrikā un veselība pasaulē. Dekeizer kundzei vārds četras minūtes. Paldies, priekšsētājs kundze, paldies, komisāra kungs, ka vēl esat šeit zālē. Šis ziņojums atbilst nu, praktiski komisijas paziņojumam par veselību pasaulē. Bet es gribēju tādu īpašu um, skatu vērst uz Āfrikas uh, veselības aizsardzības uh, sistēmu un sastarpēju apdrošināšanu. Tātad veselības aizsardzības situācija Āfrikā ir dramatiska, neskatoties uz starptautisko palīdzību. Tam ir daudzi iemesli - klimata pārmaiņas, finanšu krīze, arī kari vai arī slikta pārvaldība daudzās valstīs, arī tie um, kārdinājumi, ko izraisa bagātība, ko patiesi var atrast šajā Āfrikā. Uh, Un um, slimības, ar kurām saskars Āfrika, ir ļoti smagas - malārija, tuberkuloze, aids, un tas novad pie nu, patiesi tādas katastrofālas uh, situācijas. Es gribētu ļoti atzinīgi vērtēt uh, nevalstisko uh, organizāciju un arī dažādu baznīcu darbu, kas strādā konflikt zonās, kas veic steidzamos darbus, bet tas nav, tā nav atbilde ilgtermiņā un ilgspējīga. Ir tā sauktie vertikālie fondi un vertikālā pieeja. Tie cīnās pret lielām, um, teiksim, pret slimībām, pret malāriju, tuberkulozi. Aic, viņa rīcībā ir daudz naudas, viņa ir pietiekami artaktīvi privātiem devējiem, jo uh, var, teiksim, dot uh, tādas slimības apkarošanai, kas ir saprotam. Um, bet tie reti sasniedz to labāko uh, mērķi, jo pār, uh, pār uh, klai un pārdod tikai vienu noteiktu trūkumu. Vairāk cilvēku uh, uh, mirst no dizentērijas, no tā, ka nav ārsta tuvumā, no uh, dzeramā ūdens trūkuma, no higienas trūkuma, nekā no, piemēram, malārijas un um, ēdz, ar ēdz. Jau kopš 90. gadiem ir absolūti nepieciešams izmaiņas. Ir dažādas iniciatīvas izteicis apdrošināšanas sistēmās un arī sastarpēja apdrošināšana, kas dažādās valstīs no Āfrikā sāk attīstīties. Šīs a, sistēmas sastarpēja apdrošināšanai ir um, vērsts uz to, lai cilvēki iesaistītos veselības aizsardzības uh, sistēmās, bet tās nav pašpietiekams, tās nespēja sekt uh, finansējumu kopējās izmaksas un uh, nodrošināt pie medikamentiem. Bet savienojot tās ar citiem fondiem, kombinējot ar citiem līdzekļiem, tās uh, atļauj nu, katrā gadījumā nodrošināt tādu um, veselības uh, uh aizsardzības pakāpumu klāstariem, medikamentu pieeju um, atbilstoši sociālajai dinamikai šajās valstīs. Ir daudzas tādas dažādās valstīs, dažādos sektoros, piemēram, sieviešu un dažādu uh, uh, rajonu un tā tālāk uh, apdrošināšanas. Bet raugoties uz šo uh, sociālo dinamiku, tās ir jākoordinē un sakot, ka varbūt, ka vienu dienu tās būs pašpietiekams, bet, nu, tas tā nav pat laban. Tātad, ja šīs apdrošināšanas var eksistēt, tad tikai tādēļ, ja ir papildus tām tāda horizontālā sistēma. Un kādēļ doties pie apdrošinātāja un maksāt, piemēram, par kādu ķirurģisku iejaukšanos, ja nav ārsta, nav slimnīcas un nav medikamentu. Un domājot par to, mēs domājam, ka ne tikai Eiropas Savienībai vajadzētu uh, koordinēt un atbalstīt šīs apdrošināšanas, bet arī jādod tāds ļoti nozīmīgs uh, impuls horizontālām sistēmām, uh, pamatu pakalpojums liekšanai. Un tad lūgt arī šos vertikālos uh, fondus atbalstīt šos horizontālos uh, pakalpojumus, lai apdrošināšanas varētu vispār eksistēt. Tā ir problēma kopumā, par kuras runāju ziņojumā. Man patiesi vairs nav laika, bet varbūt, ka es atbildēšu kolēģiem, kas arī ir nobažījusies, uh, piemēram, par reproduktīvo veselību, kas ir minēts šajā ziņojumā. Paldies! Paldies, uh, Dekēzerkundzei, arī par ievēroto laiku. Un tagad uh, divi uh, kolēģi pieteikušies runāt brīvā mikrofona uh, procedūras ietveros. Rinaldī kungs. Yeah. Eh, prezidente, cari kolēģi. Lās... Paldies, priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi. Dekaizers kundze jau ļoti daudz ko pateica un gan arī visu pateica, un šo minūti gribētu veltīt uh, kādam bērniņam, kuru iepazinu Angolā. Bija tur uz ākākā parlamentāro asambleju, un šis eh, bērns uh, bija savas mātes rokās, un uh, bija ļoti sliktā stāvoklī tieši barības trūkuma dēļ, un uh, Ronda um, bija šis te tā kā medicīnas centrs, uh, un uh, tur viņam nevarēja palīdzēt, bet tas nebija atsevišķs gadījums. Katru dienu Rondā bērni mirst uh, tieši barības trūkuma dēļ, un uh, bieži vien bērni tiek atstāti novārtā. Uh, Mums, kristiešiem, tas ir uh, grēks noraudzīties uz kaut ko tādu, un tas parāda, ka mūsu politika ir izgāzusies. Šīs valsts, Angolas uh, elitēm, uh, uh tas varbūt neinteresē. Mums jāskatās, ka tad tiešām šī labklājība ir uh, nepareiz sadalīta. Par to gribēju vienkārši pastāstīt. Paldies par jūsu stāstījumu. Runā, nākošā runātāja Zaborskas kundze. Priekšsādātājs kundze, man ir daži iebildumi pret šo ziņām, un tomēr gribētu apsveikt kolēģi Veroniku de Kaiseri. Viņa jau daudzkārt ir parādījusi, ka viņa labi pārzina attīstības politiku un viņai nav vienaldzīgi tā, tie dzīves apstākļi, kādos dzīvo cilvēki. Zemsahāras Āfrikā veselības aprūpas situācija tiešām ir dramatiska. Uh, Man ļoti žēl, ka netika pieņemti vairāki grozījumi no tiem, kurus es iesniedzu. Bieži mēs runājam par Kairas vai Pekinas konferenču secinājumu dokumentiem, un kad es uz tiem atsaucos, tad tas netiek akceptēts, jo daudzi kolēģi uzskata, ka daži panti uh, neatbilst reproduktīvās veselības politikai Eiropā. Mēs nevēlamies respektēt reģionālās un nacionālās īpatnības Zemsahāras Āfrikas uh, kontekstā. Uh, tā situācija, kādā cilvēki dzīvos, tikai pasliktināsies. Merci beaucoup. Nākošais runātājs Mikola Lašik. Um. Paldies, priekšēdz uh, kundze, dargais uh, komisāri, kolēģi. Vispārīgā cilvēktiesība deklarācijā ir veselības kā atzīts kā viena no cilvēku pamatiesībām. Es personīgi uzskatu, ka šīs tiesības būtu jāskata ciešā saskarsmē ar tiesībām uz dzīvību. Šīm divām tiesībām ir īpaši konteksts Subsahāras Āfrikā, un tādēļ es gribētu pasvītrot, e, ka Eiropas Savienībā ir jābūt atbildīgai pieeja veselības aprūpas jautājumiem šeit. Nevajadzētu veicināt abortu kā tiesības, jo šīs tās saucamās tiesības nav atzīts par tiesībām nevienā starptautiskā dokumentā kā pamatiesības taisn otrādi. Savienība kā uh, cilvēktiesība aizsargs uh, Pasaulē būtu jāveicina māšu un bērnu tiesības un jāroda iespējas, kā aizsargāt dzīvību kā tādu. Tad es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis nedrīkst uh, tirdzniecības nolīgumos iekļaut tādas klauzulas, kas ļautu cilvēkiem uh, kas neļauj cilvēkiem saņemt uh, uh, pamat medikamentus. Tagad komisija eh, vārds atbildēja, Barņiekungs lūdzu. Mans uh, kolēģis nevarēja būt šeit klāt, un tādēļ es uh, izteikšu komentārus un pārdomas par šo jautājumu viņu vārdā, un lai, mm, nu, pavisam atklāti runāt. Uh, Eh, atgādināšu, ka mm, komisija vienmēr ir gatava diskutēt ar parlamentu. Es uzklausīju mm, tikai aizerskons un cits, kas runāja, un šis jautājums eh, interesē mani arī personīgi. Tikai aizerkons, eh, tur tā nav nejaušība, ka mans vizītes laikā viesojoties katrā no Eiropas Savienības galvaspilsētām tiekos ar uh, maniem sarunu partneriem un arī pirmās vizītes laikā ASV un otra vizīte Adis Abebā jūnija beigās bija. Tur, tikos, lai, uh, tur devos, lai tiktos ar Āfrikas uh, valstu vadītājiem, un jau mm, ilgus gadus es iestājos par jaunu partnerības politiku. Uh, starp mūsu diviem lielajiem kontinentiem. Un ir daudz tādi jautājumi. Katrā gadījumā arī tie, kas ir saistīti ar krīzi, raisa bāžas. Piemēram, sadarbības starp mūsu tirkiem, cīņa pret uh, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu, cīņa uh, pret uh, Uh, lauksaimniecības produktu spekulācijām, um, piemēram, Āfrikā, kur valsts ir absolūti atkarīgas no uh, importiem, lai nodrošinātu pārtikas piegādi. Es ar kolēģiem esmu pieņēmis lēmumu šīs vizītes turpināt un intensīvāk vēl veidot, lai uzlabotu mūsu sadarbību, padziļinātu to. Uh, piebalga kungu, uh, citējot, viņš arī ļoti būtiski uh, atbalsta jūsu ziņām augsto kvalitāti un jāsaka, ka mm, pirms pāris nedēļām Haiti Uh, turpinot Aštons kundzes uh, vizīti uh, G20 ietvaros un arī piebalga kunga vizītes Āfrikā, arī visnabadzīgākajās valstīs norāda uz šo būtisko um, uzmanību, kas jāpievērš šiem jautājumiem, kā Rinaldī kungs 30 miljonu cilvēku mirst uh, mazatīstītajās valstīs, un tā iemesls uh, var tikt novērsts ar to pašu naudas daudzumu, kāds Eiropas Savienībā uh, un ASV tiek uh, tērēti, lai uh, pabarotu um, uh, dzīvniekus. Uh, mā, māju apkārtnē. suņu skaķus un, un citus dzīvniekus. Tā tad ir jāmaina attieksme un ir nepieciešama um, cita attieksme, jo veselība ir ne tikai uh, tiesības visiem, bet tā ir arī ekonomiskas attiecības daļa. Un veselības eh, um, eh, aizsardzības sistēmas Āfrikā um, tām tiek izterētas piecreiz mazāk nekā Eiropas Savienībā - 30 eiro mm, gadā aptuveni, un tās Tas nedara iespējamu profesionālu palīdzības sniegšanu tieši eh, visās vietās un arī nenodrošina pieju eh, medikamentiem, kā arī adekvātu pieeja veselības aizsardzības pakalpojumiem. E, es un arī piebalgungs eh, noteikti teiks, ka mēs turpināsim Eiropas Savienības vārdā darboties, lai uzlabotu apstākļus trešajās valstīs. Uh, Komisijas skatījumā veselības aizsardzība ir uh, būtiska apņemšanās, un tas ir, tā ir daļa no mūsu dialoga ar trešajām valstīm. Arī Zaborskas kundze uh, runāja par to, ka trešās valsts nevienmēr ir vienā un tajā pašā situācijā. Ir ļoti atšķirīga situācija. Ir valsts, kas ir uz attīstības ceļa, un ir arī uh, ārkārtīgi nabadzīgas valsts Āfrikā, piemēram. Komisija aktīvi iesaistās globālajās iniciatīvās un uh, apkarojot uh, AIDS, uh, malāriju, tuberk tuberkulozu un iesaista citus aktierus arī privātos. Tik aizirkons jūs patiesi norādījāt uz uh, šo uh, izcilo uh, darbu, kādu veids nevalstiskās organizācijas, piemēram, Haitī pirms pāris dienām. Es uh, redzēju, ka šis paveiktais darbs ir nu, ārkārtīgi liels un. Mm, izšķirīgs tā, salīdzinot ar valsts pārvaldes institūciju paveikto. Tāpat ir ļoti nozīmīgi, ka Pasaules banka iesaistās šajos darbos. Lai sasniegtu konkrēts rezultāts, ir nepieciešams izmaiņas sociālajā sistēmā un arī uh, citos aspektos. Ir nepieciešami ir resursi uh, Eiropas partneriem uh, jādarbojas. Uh, koherenti un jānovērš, piemēram, migrācija veselības aizsardzības speciālistu vidū vai, un jāapkaro mm, nabadzību, kā arī dažādas slimības. Manā paša kompetencē, Dekaizers kundze, es nosvēršu divus punktus, kas varētu būt jums interesi. Piemēram, single market act, jeb vienotā uh, uh, šī uh, projekta ietvaros ir tāds sociālais aspekts uh, ļoti nozīmīgs. Mēs uh, mēģinam iedrošināt uh, šeit Eiropā arī veidot struktūras, sociālos uzņēmumus, nevalstiskos uzņēmumus, kas varētu vērst viņu darbu un palīdzēt um, nabadzīgām valstīm, valstīm, kas ir uh, attīstības. Uh, Uh, stadijā. Un otrkārt, veselības aizsardzība un viltojumi. Un plānā, ar kuru es jūs iepazīstināšu nākošā gada uh, rudenī, cīnoties pret pirātiskiem izstrādājumiem un viltojumiem, esmu paredzējis vairākus punktus, kā atbilst, atbalstīt un finansēt tehnoloģijas uh, lai varētu ražot īsts projekts un ar komunikācijas palīdzību, ar informāciju, informējot arī personālu muitās un arī uh, Eiropas Savienības ārējās uh, robežās strādējošos, uh, informējot, ir jāuzliek uzsvers uz sadarbību. Sadarbību ar uh, valstīm, no kuras, no kurām nāk šie viltojumi un kurās šie viltojumi var uh, radīt būtisku kaitējumu veselībai, ja runa iet par uh, medikamentiem. Un par to arī ir jārunā. Nu, katrā gadījumā šī analīze, ko es tā ļoti ātri jums piedāvāju, norāda uz to, ka Eiropas Savienība mm, uh, apzinās tās. Uh, nozīme veselības pasaulē attīstīšanā un attīstības palīdzība nav nepieciešama. Šeit analīze ir pilnīgi patiesa jūsu ziņojumā. Ne tikai finansējums ir nepieciešams veselības aizsardzības sistēmām. Un nav tāda vienota risinājuma un perfekta dažādiem uh, apstākļiem. Ir skaidrs, ka brīvprātīga uh, apdrošināšana bez finansējuma nebūs pietiekama, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju veselības aizsardzības pakalpojumiem un ir nepieciešams finansējums veselības aizsardzības sistēmām, lai varētu izveidot un nodrošināt šos vienlīdzības pieejas un ietveršanas principus. Mēs uh, ceram uz parlamentu atbalstu, lai uh, ar tādu skaļāku uh, balsa varētu runāt un lai mūs lārāk sadzirdētu un arī citi Eiropas Savienības aktieri, piemēram, nevalstiskās organizācijas varētu aktīvāk strādāt. Mēs varam daudz ko mācīties un arī apmainīties ar pieredzi ar visas pasaules iesaistītajiem. Ja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 Ah Bet man ir jāpasaka vēl obligātās lietas. Darba kārtība eh, būs eh, publicēta un ir pieejama